Tīpaši tie, kas šeit ir pēdējo reizi. Eiropas Savienības apvienotās eh, karalas izstāšanās eh, līgums ir pēdējais piemērs politiskai eh, realismām. Rezolūcija, par kuru debatas norit šobrīd, pieņem šādu formulējumu, bet trīs lietas ir jāpiemina tomēr. Tur ir minēts, ka puses eh, var turpmāk nepieņemt identitātes kārtas bez biometriskas mikroshēmas. Eh, tam īsti nav pamata nekāda ne ekonomiska, ne juridiska. Datu aizsardzība un privātums bija aktīvs, aktīvi diskutējams temats. Šobrīd eh, pašreizējā politiskajā klimatā šāds pamatiesības šķiet ir aizmirstas. Otrakārt, Eiropas Savienības pilsoņu tiesības tiek iesaldēts, kā tā tiek interpretēts Brexit dienā, bet nākotnes interpretācija atstāta Eiropas Savienības tiesas kompetencē, aicinot izstrā, izveidot divas atšķirīgas um, judikatūras. Um, cik realistiski tas jūsuprāt šķiet? Visbeidzot, rezolūcijas 18. punktā uh, ir pausta nožēla par to, ka apvienotā karalista plāno nākamgad apturēt pārvietošanās brīvību, bet visas četras brīvības ir savstarpēji saistītas. Uh, un ka nākotnes tirdzniecības līgumam būtu jābūt atkarīgam no tā, vai apvienotā karaliste piekritīs pārvietošanās brīvību. Šāda prasība ir pret apvienotās karalistes un pašas Eiropas Savienības interesēm. Pārvietošanās brīvība un visi Eiropas Savienības eh, nolīgumi neko nesaka par pārvietošanās brīvību, neviens no tiem. E, apvienoto karalisti 18. gadā Eiropas Savienībai bija liels tirniecības pārpalikums, tāpēc tas ir Eiropas Savienības interesēs un arī Britu interesēs e, vienoties par visaptarošu tirniecības nolīgumu. Ja Eiropas parlaments nopietni domā pilsoņu tiesību aizsardzību, tad abu pušu pilsoņiem ir tiesības, lai, ka viņu ekonomiskās intereses uztvertu nopietni šajā iestādē. Grazie. Paldies. Ordena kungs, ECR grupas vārdā pusotra minūte. Uh, thank you very much, uh, President. Paldies, priekšsēdētāji. Es zinu, ka jaunā komisijas priekšsēdētāja ir tikusies Londonā pagājušajā nedēļā ar Britu premjeru. Sarunas bija ļoti labas un uh, atmosfēra pozitīva. Tā ir pareizā pieeja. Tagad ir nepieciešams ātrs progress nākotnes attiecībām starp Eiropas Savienību un Lielbritāniju. Bet vispirms, protams, ir jāatrisina izstāšanās līguma jautājums. Kā jūs zinat, apakšpalātā ar 99 balsu pārsvaru tika uh, apstiprināt pagājušajā nedēļā trešais lasījums izstāšanās uh, līgumam. Un tagad arī šai iestādē šeit ir jādod sava piekrišana un es eh, ticu, ka tas notiks bez aizķeršanās. Protams, eh, mūsu pašu robežu kontrola ir svarīgs faktors, kāpēc eh, mēs izstājāmies no Eiropas Savienības. To es saku Hibners kundzei. Tas ir jāpatur prātā. Ne jau pilsoņu tiesības. Tā ir tā joma, kur Britu valdība un Eiropas Savienība jau no sākuma bijusi viensprāts. Man patīk rezolūcijas pirmais punkts. Uzskata, ka uh, ir Eh, god, godīga un eh, taisnīga. Un to, to būtu jāliek punkts rezolūcijai. Es domāju, ka rezolūcijas eh, pamatā bija likti pozitīvi nodomi, bet esmu pārliecināts, ka Ferhofštāt kungs noteikti atradīs iemeslu šeit piekasīties nākotnē. Neviens nevar apsūdzēt apvienoto karalisti, ka tā nebūtu aizsargājusi pilsoņu tiesības pagātnē. Uh, Es vēlos pieminēt eh, komisāru kungs, kā eh, liels uzsvars rezolūcijā ir likts uz Eiropas Savienības pilsoņiem Lielbritānijā, bet gandrīz nekas par Britiem, kas dzīvo Eiropas Savienībā. Viens punkts no 22. Apvienotā karaliste ir aktīvi eh, gatavojusies izstāšanās, bet praktiski neviena dalība valsts nav publicējusi informāciju par to, kas notiks ar Britiem, kas dzīvo viņu valstīs. Uh, Es ceru tomēr, ka nākotnē bez britu deputātu klātbūtnes šeit, šis parlaments tomēr kopā ar nacionālajiem parlamentiem kopīgi nodrošinās, ka britu pilsoņi e, Eiropas Savienības dalībvalstīs saņem nepieciešamo e, attieksmi. Paldies tālāk, goja grupas vārdā Širdevans, eh, Širdevan kungs, divi ar pus minūtes. Paldies priekšsēdētāji, mums šodien ir jārunā par to tiesībām, kas piedalās Lielbritānijas sabiedrības labklājības veidošanā, vai tas būtu pētniecībā, uzņēmējdarbībā vai savādāk. Un kaut arī mēs eh, neliekam šķēršļus Lielbritānijas izstāšanās eh, ceļā šī mēneša beigās, mums tomēr jādomā par pilsoņiem, gan Britu pilsoņiem, gan Eiropas Savienības pilsoņiem. Tāpēc šīs debats ir eh, ļoti svarīgas, jo ir pamatotas bažas ka vienošanās saistībā ar pilsoņu tiesībām un ar to saistītām sociālām tiesībām netiks viens pret vienu pārņemtas. Tas ir saistīts arī ar e, statusu, kāds būs piemēram pašnodarbinātām personām, kā arī personām, kurām ir nepieciešama varbūt īpaša palīdzība vai vecāka gadagājuma cilvēkiem. Tāpēc nākotnes attiecības ar Eiropas Savienību un e- apvienoto karalisti ir e, jārisina, balstoties uz tirniecības nolīgumu, bet ir jāņem vērā arī politiskie, sociālajie un ekoloģiskie aspekti apus Lamanša kanālam. Ņemot vērā sarežģītību un daudzos politiskos aspektus, kas šeit ir svarīgi, es domāju, visiem ir skaidrs, ka ka nav iespējams 11 mēnešos eh, pabeigt sarunas eh, par eh, sarežģītu starptautisku tirzniecības nolīgumu, kas kaut ko savādāko apgalvo, tas vienkārši pūš miglu acīs. Tāpēc es domāju, ka jāicina Džonsona kungs pieprasīt pagarinājumu, lai varētu pienācīgi aizsargāt pilsoņu tiesības, lai dotu abām pusēm laiku, kas ir nepieciešams, ne vairāk un ne mazāk. Ja tas nenotiks, un, un tas man jāuzsver, tad joprojām pastāv bažas par smago Brexit uh, scenāriju. Mana frakcija iepriekšējos gados vienmēr ir iestājusies par miera procesa nodrošināšanu saistībā ar Ziemeļīriju. To mēs darīsim arī nākotnē. Standarti nedrīkst mazināties. Uh, tikai tāpēc, ka eventuāli, eventuāli mm, Briti, Britu iestādes varētu izdomāt eh, kādas eh, standartu pazemināšanas eh, darbības, lai uzvarētu konkurencē. Un noslēgumā vēlos savas frakcijas vārdā uh, pateikties tiem britu kolēģiem, ar kuriem mēs pagātnē esam kopīgi strādājuši konstruktīvā veidā pie labākas Eiropas Savienības nākotnes. Jūs mums pietrūksiet. E, Paldies! Pie grupām nepievienojušos deputātu vārdā Filipses kundze viena minūte. Runājot par šo vienošanās schēmu, tas, ko apvienotā karaliste ir izdarījusi mājās, tas tam jāpaliek spēkā. Uh, Runa ir par lieliskām nācijām bet um, pārvietošanās um, brīvība nedrīkst būt favorītisma. Un tas, ko mēs iesakām, um, ja afrikāņi, aziāti, visi tie uh, aicināti uz apvienotajām kalstēm kā mājām. Un uh, es uh, dzirdot to, kas eh, notiek šodien, kur jābūt konstruktīvām debatēm, bet tas, kas ir ticis sacīts iepriekš, tas eh, nu, rada jautājumus par Eiropas Savienības pilsoņu nākotnē apvienotāju karalistē, bet nedrīkst dot nepatiesu informāciju ied, eh, iedzīvotājiem. Strādāsim kopā. Mums jābūt neatkarīgai nācijai, neatkarīgu migrācijas politiku, un lai katrs būtu aizsargāts. Paldies! Paldies! Gonzales Pons, pusotra minūte. Gribu, lai runātu angliski, lai mani saklausītu angliski. Eh, Britu tautai, neatkaroja, ne, neskatoties uz to, ko, eh, notic, kas noticis pēdējos četros gados, ir laipni aicināti uz Eiropas Savienību. Runa ir par to, kur jūs vēlaties iet. Mēs um, laulātie var šķirties, bet ģimenes nevar. Tagad ir vairāki miljoni britu, kas dzīvo citās Eiropas Savienības valstīs. Daudz no tiem manā dzimtajā valstī, Spānijā. Daudzi no jums ir veidojuši savu dzīvi šeit, Eiropā. Daudz no jums ir aprecējušies šeit. Dažiem no jums ir bērni, kas ir dzimuši šeit. Mēs esam kaimiņi vairumā gadījumu mēs esam draugi un radinieki. Ir kaut kas, ko mēs nevaram un neaizmirsīsim. Nevaram aizmirst un neaizmirsīsim. Nav svarīgi, kas notiks eh, pēc 31. janvāra. Jūs vienmēr piedarēsiet Eiropai. Un tikmēr, kamēr jūs vēlaties būt kopā ar mums, Eiropas Savienība vienmēr būs jūsu mājas. No visas sirds es gribu teikt uz redzēšanos. Es eh, gribu teikt, eh, tiksimies atkal, bet es teikšu, Eiropas Savienība joprojām ir jūsu mājas. Paldies! Eh, viena minūte Kirtona Dārlinga. Paldies, priekšsēdētāji. Lūguma rakstu komitejā mēs dzirdām balsis no visas Eiropas par viņu dzīvi, darbu, ģimenēm. Daudzi eh, no šiem eh, pilsoņiem ir vai no nu 27 dalību valstu pilsoņi apvienotā karalistē vai otrādi. Un eh, šīs lēmums ietekmē viņu dzīves, ir viņu bērni šajā lielajā kontinenta projektā. Un šeit veidotas dzīves balstoties uz kopīgajām tiesībām. Un mums ir morāls pienākums, lai tas netiktu samaitāts. Ga jāgarantē pilsoņu tiesības saistībā ar Brexitu. Mēs zinām, kādas ir pastāvošās problēmām, un mums jābūt drosmīgiem un jārīkojas pirms mēs balsosim pēc dažām nedēļām. Paldies! Paldies! Vodnas kundze, viena minūte. Emanuela. Emanuela ir eh, skolotāja. Viņa ir Viņa ir strādājusi Britu skolās. Viņa maksājusi nodokļus, aprecējusies ar Britu, un viņas bērni ir Briti, Britu pilsoņi. Un, uh, tagad viņai jāsaņem uzturēšanās atpau, eh, uz, atļauju valstī, ko viņa izvēlēsies kā mājas. Jautājums ir par nodokļu maksāšanu. Un nāk, sākotnēji viņai šis status tika atteikts. Nodrošināt 3 eh, miljonu Eiropas Savienības pilsoņu tiesības, eh, tas nav tikai brīvas pārvietošanās jautājums, tas ir nodrošināt viņu tiesības, nodrošināt viņu profesionālo kvalifikāciju. Nav loģiska pamata, kāpēc apvienotās karalistes uh, valdība nevarētu uh, ievērot šo deklarēšanās procedūru. Un uh, vajadzīga ne, ne, neatkarīga šī procesa uzraudzība. Uh, man dažkārt ir kauns par mūsu valsti. Uh, un mums ir jārīkojas augstsirdīgi, lai tāpat attiektos pret Britu pilsoņiem Eiropas Savienībā. Džonsona kungs, ja jūs runājat par ciešām attiecībām starp, ar Eiropas Savienību pēc 31 janvārā. Kāpēc jūs ne, nerunājat par šīm eh, trīs miljonu pilsoņu tiesībām, kas attieksies arī uz nākamo paudzi? Madam, Madam Voden, um, Mr. Von... Vaudenas kundze, Van Ordena kungs vēlas uzdot jautājumu. Jūs akceptējat? Atbildi ir nē. Lūdzu, mieru. Uh, e, Alāda kungs, viena minūte. Paldies! Es esmu viens no Eiropas Savienības uh, pilsoņiem, kurš pieteicās šim statusam. Es dzīvoju Skotijā 25 gadus, jo ir brīva pārvietošanās. Es nesaprotu, kā mēs esam nonākuši tik tālu. Apvienotās karalistes uh, nu, kā var parlaments aiz, aizstāvēt savus pilsoņus? Ir trīs miljoni e, eiropiešu, kas dzīvo apvienotājās karalistē. Uh, Eh, šeit ir eh, atgādināšu, ka bija sarkanās līnijas, jeb kāda vienošanās eh, nolīgumam. Šeit jautājums par arbitriem, kā mm, Un kā tas nākas, ka pēc astoņiem gadiem uzturēšanās tiek zaudētas tiesības? Es ļoti, ļoti uztraucos par to, kas notiks nākotnē apvienotās karalistes eh, schēma īpatnē jautājums eh, par to, kāpēc, eh, teiksim, manai sieva ja, jāizsniedz dokumenti, lai es varētu dzīvot mājās. Nepieciešama automātiskā aizsardzība. Un Skotijai jāpaliek apvienotās uh, karalistē. Tāpēc mēs sakām tikai uz redzēšanos, un mēs vēl tiksimies. Mr. Allard. Um... Alarda kungs. Uh, atkal Van Ordena kungs gribētu uzdot jautājumu. Vai jūs akceptējat Van Ordena kunga jautājumu? Nē, paldies. Ja jūs atteiksieties trešo reizi, es nu, vairs neturpināšanas. Bet uzklausīsim šo informāciju, kā. In Paldies, priekšsēdētāja kundze. Es vienkārši gribēju teikt kolēģiem. miljoni pilsoņu, kas pieteikušies uzturēšanās atļauju. Tikai pieciem ir atteikts, balstoties uz noziedzības jautājumu. Labi, Van Ordena kungs kolēģi, tas nav procedūras jautājums, un šeit jūs varat runāt 30 sekundes. Thank you very much. Paldies, es atbildēšu. Jo vairums pilsoņu, kas iepriekš pieteikušies šim statusam, 47% kas pieteicās, tika atteikts šis status. Viņiem nepieciešams atkārtoti pieteikties. Ja jūs piesakāties kaut kam un tiek atteikts, protams, šim, šis status tika atteikts. Un dodieties uz Londonu un runājiet ar Džonsonu. Mm, Van Ordena kungs. Es došu vārdu jums, bet ne Ne tagad, eh, Teča kungs, eh, viena minūte. Paldies, priekšstētājs kundze. Brexits. Eh, nu, ja būtu nedaudz vairāk tolerances, iespējams, Briti būtu palikuši Eiropas Savienībā. Š, mūsu attieksme daudz ko izskaidro. 31. janvārī eh, tiks eh, īstenota eh, Britu, to, Britu vēlme atstāt Eiropas Savienību. Te Eiropas Savienībai vajadzētu būt paškritiskai, bet ne tas notiek. Tā vietā, lai mēs paraudzītos uz sevi, tiek kritizēti tie, kas aiziet. Ehm, Britiem ir drosme un brīvības vēlme, bet mums uh, Eh, mēs redzam, kādas ir hegemonijas, kādas ir ideoloģijas, federālisms, kas vērsts pret tautām. Eh, Spānijā 250 tūkstošu eh, britu, apvienotāja karalistē daudz spāņu un garantijas to tiesībām nepieciešamas abos gadījumos. Ir virkne iemeslu, lai būtu savstarpējība attiecībās, eh, nu, kur valda eh, kapitāls, eh, reizēm ir problēmas. Nākamais runātājs - Rigo kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs zinām, ka 31. janvārī apvienotā karaliste pametīs savienībā. Protams, mēs respektējam demokrātisko Britu izvēli, bet Spānijā mēs uzskatām, ka, ja ir neskaidri jautājumi, par tiem ir jārunā. Kā jūs zināt, Gibraltāra jautājums ir īpašs ir 13,000 eh, strādājošo, kas katru dienu šķērso robežu. Neoliberālā politika padarījusi Gibraltāru par nabadzīgu vietu. Tā ir struktūrāla problēma. Run 70% eh, eh, bezdarbs jauniešu vidū. 24. pants paredz zinām programmu, bet ne, nepiedāvā nekādus konkrētus pasākumus attiecībā uz pārobežu strādājušajiem. Netiek garantētas viņu tiesības saistībā uz bezdarbu, pensijām. E, mēs prasām ciešu apņemšanos, lai mūsu strādājošie e, nepaliktu ceļmalā. Paldies, e, Videkombas kundze, viena minūte. 18. punkts šai dokumentā teica, ka Eiropas Savienība stingri uzstāv brīvas pārvietošanās tiesībām. Man skaidri jāsaka, ka Eh, ka brīvas pārvietošanās beigas būtu eh, masīv, masveida faktors Britu nostājā eh, vēlmē pamest Eiropas Savienību. Un tas bija virzītājs spēks. Un šeit Eiropas par, par, parlamentā mēs redzam politisko turidzību šodien. Mums, um, jautājums ir par šo deklaratīvo pieteikšanās procesu uzturēšanās atļaujumu un tam līdzīgi. Pieteikšanās. Britu tauta sagaida no Britu valdības, ka tieks izbeigta brīva pārvietošanās un ka tas nebūs tīri nomināli. Un Eh, jo agrāk parlaments eh, pamodīsies, jo ātrāk mēs nonāksim pie patiesa dialoga. Videkombas kundze, zilās kartes eh, jautājums no Infeldas, Infeldas kundzes. Akceptēsiet? Lūdzu, 30 sekundes. Paldies, priekšstādātājs kundze. Vidakombas kundze, jūs teicāt, e, Britu tauta vēlas to vai to, bet vai nav tiesa, ka tikai 43% e, e, Britu balsoja par jūsu politisko programmu, un jūsu politiskā sistēma noveda pie tā, ka Johnsona kungam ir vairākums parlamentā, bet vairākums Britu nebalsoja par Brexitu, tas nav tiesa. 17,5 miljonu cilvēku eh, balsoja. Mēs eh, redzam, ka mēs esam lielākā politiskā partija pēc Eiropas parlamenta vēlēšanām šajā parlamentā. Kāpēc Džonsons panāca vairākumu pēdējās vēlēšanās? Jo viņš apsolīja, ka Brexits notiks. Mr. Rangel. Ranžela kungs, jums vārds uz pusotru minūti. Mieru lūdzu. Es lūdzu britu kolēģus nomierināties. Ranžela kungs, paldies priekšstādātāji. Padome un komisija un Mišels Barņē, um, es jums vēlos teikt sekojošo. Portugāle, valsts, ko es šeit pārstāvu, ir valsts, kad ir viscenākā saikne pasaulē, runājot par spēkā sošiem līgumiem. Uh, 1386. gads, un tas ir tas, kas 20. gadsimtā daudzkārt piesaucts, un tas joprojām ir spēkā. Maz valstu nožēlos uh, vairāk apvienotās kalas aiziešanu kā mēs, bet Mēs vēlamies, lai saikne tiktu saglabāta cieša un eh, stipra starp Eiropas Savienību un apvienotu karalisti. Pilsoņu situācija, mūsuprāt, ir būtisks jautājums un daudz vēl darāmā. Un te es gribētu kritizēt Britu valdību. Dažkārt rodas iespējas, ka apvienotā karaliste var, ka Eiropas Savienība vairāk uztraucas eh, par eh, pilsoņu situāciju nekā apvienotās karalistas valdība. Džonsona valdība, es teikšu jums, īstenojot visu nepieciešamo, lai pilsoņi vienā un otrā Lamanša pusē varētu dzīvot sadarbībā, veselīgā sadarbībā un draudzībā. Paldies! Thank you for one and a half minute. Paldies, pusotra minūte, Marēsa kungs. Paldies priekšsēdāji. Kā Barņie kungs labi zina, um, Eiropas Savienība un apvienotā karaliste ir daudz strādājušas, runājot runā par atbildību. Mēs esam šeit, tāpēc, ka šī ir šī rezolūcija un tas attiecas uz iedzīvotājiem. Tāpēc ir bažas attiecībā uz pilsoņu tiesībām. Kāpēc? Viens piemērs. Pirmā premjerministrs nesen eh, pārskatīja vienošanos saistībā ar neatkarīgo uzraudzības iestādi un tas at, atkarīga par pilsoņu tiesībām, lai deleģētu šīs tiesības citām struktūrām. Neatkarīgā iestāde, kas aplūkoja šo mi migrācijas un pilsonības jautājumu, nodrošināja taisnīgumu, un tas mums jāatceras. Ir tiešām pilsoņu bažas attiecībā uz apvienotās karalistes pilsoņiem Eiropas Savienībā un otrādi. Un ja būtu taisnīgai attieksme, lai mēs vienātos nākotnē. Tiek runāts par fiziskiem dokumentiem, dažādām sistēmām. Runa nav par detaļām, runa ir par taisnīgu sistēmu. Uh, un tā būs daļa no judikatūras, un tas būs narratīvs, kas tiek veidots. Un tāpēc Mišels eh, Barņē uh, un citi pievērš tik lielu uzmanību uh, pilsoņu tiesībām tam, kas ir jādara. Paldies, uh, Durāna kungs, minūte. Paldies, priekšstādātājs kundze. Pāris vārdi, lai pateiktu kāda iemesla dēļ šī rezolūcija ir tik svarīga. Man bija sajūta, tāpat kā daudziem kolēģiem, pirms šīs uzstāšanās šodien, ka pilsoņu jautājums ir tāds, kam jābūt prioritāram sarunās, kas notiks. Es gribēju, lai Mišels Barņē, es zinu, kādu darbu viņš ir uh, veicis, lai viņš to apzinātos, lai parlaments stāvētu aiz viņā, vienotā frontē, lai atgādinātu, ka nebūs iespējama vienošanās nākotnē, ja tajā neiekļauj pilsoņu tiesības. Un es esmu vēl vairāk pārliecināts par šīs eh, rezolūcijas nepieciešamību un par to, lai mēs par to balsotu ļoti uh, stipri nonākt pie, pie šādas situācijas, pēc tiem meliem, kas bija Britānijā uh, skandalos, lai uzvarētu. Nerespektējot pilsoņu tiesības, tas ir kauns, un es skaidri pasaku, nebūs vienošanās, ja jūs neievērosiet cilvēku tiesības. Šādu noteikumu jums vai nu brīvprātīgi vai varu uzspiedīs parlaments. Um, uh, mums ir 16 uh, deputāti, kas pieteikušies brīvā mikrofona procedūrā, bet slēdzam sarakstu. Un, uh, Tagad nākamais Rentges kundze, viena minūte. Uh, Paldies! Iespējams, tas man būs sarežģītākais uzstāšanās gadījums šai parlamentā. Es iestājos par vairāk, eh, lielākām tiesībām, par miljonu, miljoniem savienības eh, pilsoņu tiesību. Un es gribētu eh, pabeigt ar pozitīvu vēstījumu Eiropas Savienības pilsoņiem apvienotāja karalistē būtu jābūt pilnīgi pārliecinātiem, ka šeit uh, parlaments rūpēsies par viņu tiesībām. Mēs aizstāvēsim šeit parlamentā jūs tiesības. Un otrām kārtām visi apvienotajā karalistē, viņiem ir tiesības. Šī Eiropas Savienībai iespējamā pārvietošanās nevar to padarīt par nebijušu. Uh, jūsu balsojumi, jūsu darbības uh, nebija veltīgas. Jūs esat beidojuši kaut ko lielisku uh, pēdējās desmitgadēs. Un ticiet man, kādu dienu es redzēšu, ka šeit atkal tiks ievēlēti deputāti no apvienotās karalistes. Paldies! Minute, Paldies, Fidanses kungs, vienu minūti. Paldies, priekšsādātājs kundze tāpat kā daudzi mainstream um, deputāti, Briti ir izteikuši uh, savu vēlmi. Viņi teica, nē, tas mums nepatīk, bet tāda ir demokrātija. Tagad jāveido jauna pozitīva sadarbība. Un pilsoņu tiesības, uh, protams, ir ļoti jūtīgs jautājums, bet jāatzīst, ka e, mums jāskatās galvenokārt uz pozitīviem aspektiem, kaut arī ir daudz administratīvu birokrātisku problēmu, e, teiksim, piesakoties uzturēšanās atļaujai um, apmēram 700 tūkstoši uh, itāļu dzīvo apvienotā karalistē. Un mums nepieciešams garantēt viņu tiesības un jāatjauno cerība, ka varēs atgriezties vajadzības gadījumā Itālijā un veidot savu dzīvi. Arī tās ir viņu fundamentālās tiesības. For, sorry, Paldies, uh, pusotra minūte, Lenārs Kungs. Paldies. Vairāk nekā 3 miljoni es pilsoņu Lielbritānijā tika informēti par to, ka nekas nemainīsies, ka viņiem būs automātiski tiesības palikt un ka pret viņiem izturēsies tāpat kā pirms eh, Brexita. Bet mēs dzirdējām, ka Hanan kungs teica, kurš šeit nav, ka ir neatbildīgi biedēt šos cilvēkus, ka viņu status mainīsies pēc Brexita. Esmu pat dzirdējis, ka Farāžs saka to pašu, ka viņi var palikt, nu ka viņiem būs tādas pašas tiesības kā. Ka Lielbritānijas pilsoņiem, jo, ja tas, šīs tiesības tiek mazinātas, tad mēs nonāksim līdz banānu republikai. Bet tagad mēs esam šodien, šodienas diskusijā tiek minētas deportācijas un tā tālāk. Izskatās, ka Lielbritānijas valdība no bijušiem skandāliem neko nav mācījusies un visticamāk, ka šīs iespējas nenonāks pie visiem pilsoņiem, un tādējādi tiks apdraudēti daudzi neaizsargātie pilsoņi, viņu tiesības netiks ievērotas, un tas arī radīs nenoteiktību un satraukumu uh, Eiropas Savienības pilsoņiem. Jo neskatoties te uz dažiem semantiskiem punktiem, daudzi pilsoņi jau ir zaudējuši savas tiesības, un ja kāds vēlas uh, neizmantot šīs tiesības, tad tā ir viņu. Uh, viņu izvēle, bet mums tomēr ir šie vairāk kā 3 miljoni ES pilsoņi, un mums ir zinām atbildība, mums ir viņiem jāpalīdz, jāizstāv viņi, lai viņi nekļūtu par lielāko uh, zaudētāju šajā procesā. Mums ir pilnīgi skaidri jānorāda, cik nopietni mēs šim jautājumam piesim. Paldies! Paldies! Viena minūte, Jungērijas kundze. Paldies, priekšsēdētāji! 31. janvārī pēc eh, izstāšanās eh, Lielbritānija vairs nebūs ES sastāvā. Un šis process būs noslēdzies eh, līdz 2021. gada janvārim. Bet man bažas rada cilvēki, darbinieki, kuri par šo visu maksās lielu cenu gan izstāšanās, eh, gan arī nākotnes attiecību ietvaros ir jāievēro sociālie standarti. Mēs nevēlamies, lai tem, pie Temzas būtu vēl viena Sing Singapūra. Ir, ir jāievēlo, jāievēro sociālās, sociālie pienākumi, piemēram, pensiju izmaksas, kas ir jāturpina. Izstāšanās nedrīkst notikt uh, uz uh, Lielbritānijas un ES pilsoņu darba apstākļu rēķina. Brexits nevarētu būt uh, attaisnojums, uh, lai pazeminātu standartus. Kelher kungs, vien minūti. Paldies! Jau sākumā es gribētu teikt, ka es šeit runāju īrijas uh, un uh, īrijas pilsoņu kontekstā un arī to Lielbritānijas pilsoņu kontekstā, kas dzīvo īrijā. Uh, Un šeit mums ir jāsaprot, ka mēs, protams, varam vienoties par kompromisu pilsoņu tiesību jomā, finanšu pakalpojumu jomā un citās jomās, bet Eiropas Savienības būtība, īrijas, pils, īrijas republikas būtība ir pilsoņu tiesības, un tās ir jāsaglabā. Mums ir kopēja ceļošanas zona starp īriju, Ziemeļīriju un Lielbritāniju. Barņiekungs mums ir jānodrošina, ka tad, kad Lielbritānija kļūst par trešo valsti, ka šo pilsoņu tiesības tiek uzturēts un aizsargāts. Piemēram, savstarpējā kvalifikāciju atzīšana. Tas var būtiski ietekmēt īriju, jo cilvēki nevarēs strādāt citā jurisdikcijā. Visu šo iemeslu dēļ mums ir jānodrošina, ka pilsoņu tiesības ir izstāšanās līguma neatņemama daļa, kā arī nākotnes attiecību daļa, un šeit nevar būt nekādu kompromisu attiecībā uz cilvēku tiesībām. Paldies! Enzlīkungs vien minūte. Kā Dienvidu Londonas pārstāvis es redzu, kas notiek uh, ar tiem cilvēkiem, kas ir ieradušies Lielbritānijā, lai palīdzētu mums būt lielai ievērojamai nācijai, kā pret viņiem attiecas valdība. Cilvēki, kas visu mūžu ir nodzīvojuši Lielbritānijā, pēkšņi vairs nevar piekļūt veselības aprūpē, nevar dzīvot, nevar strādāt. Uh, Tā vietā, lai atteiktos no šīs netaisnīgās politikas, Lielbritānijas valdība strādā pie tā, lai uh, līdzīgu sistēmu piemērot, nežēlīgu sistēmu piemērot varbūt tiem Eiropas Savienības pilsoņiem, kas nevar gluži izpildīt visas palikšanas prasības. Es esmu deputāts un es atsakos stāvēt malā, kad cilvēku tiesības uh, tiek pilnībā neievērotas un viņa tiek apdraudēta. Mēs nevaram uzticēties šai valdībai pilsoņu tiesību aizstāvībā. Uh, Es gribētu aicināt visus deputātus, kas var palikt šajā te sasaukumā, šajā parlamentā, lūdzu turpiniet cīnīties par ES pilsoņu tiesību Lielbritānijā un otrādi. Palīdziet mūs, palīdziet turēt uh, pie atbildības vai likt būt atbildīgai šai te neatbildīgai Lielbritānijas valdībai. Liberatskī kungs, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji! Plenkoviču, eh, premjerministra Plenkoviča uzrunas beigās mēs dzirdējām eh, šādus vārdus, ka mums ir jābūt vienotiem. Esam uzklausījuši komisiju padomu politiskās grupas, kas eh, liecina, ka mēs visi esam vienoti, ka mūsu uzmanības lokā kā galvenais jautājums ir cilvēki, es pilsoņi, kas dzīvo Lielbritānijā un Lielbritānijas pilsoņi, kas dzīvo es. Un te ir runa arī par vienu miljonu poļu, ko jau minēja Fonderlainas kundze, piesaucot poļu pavārus. Mums joprojām ir vairāk kā 440 miljonējas pilsoņu, un mums par viņiem būtu jācer, par viņiem būtu jāceras, un no tiem ir 38 miljoni poļu pilsoņu. Un šajā izstāšanās procesā mēs esam spēcīgākā puse, un mums vajadzētu savas priekšrocības izmantot. Paldies, Intveltas kundze, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Viens jautājums, protams, ir par to, vai panāktā kārtība būs atbilstoša. Otrs jautājums ir, kā tas tiks īstenots, vai mēs uzticamies Džonsona valdībai, ka tas tiks izdarīts pareizi. Uh, Es domāju, ka tas, ko esam redzējuši līdz šim, neliek, uh, neliek būt pārliecinātiem par to. Un tas, ko mēs dzirdam šeit no breksitieriem, tas tiešām rada bažas, un es šeit neredzu nekādu laipno pieņemšanu un uzaicināšanu. Un tad es gribu jautāt, kas tad gūs labumu no tā, ja mēs pieciem miljoniem cilvēku atņemsim tiesības? Kāda jēga ir tam, ka šie cilvēki paliek kaut kādā nenoteiktā situācijā? Kāpēc viņi jāsoda? Kāds ir viņu noziegums? Nav nekādas jēgas, nav nekāda iemesla, neviens to tā negūst. Tā ir vienkārši muļķīga, atriebīga kampaņa pret cilvēkiem, kas neko nav darījuši, kas pat vispār nevarēja balsot. Uh, Neviena demokrātija šāda pret pilsoņiem neatiecas. Nevienai valdībai nav tiesību vienkārši atņemt pilsoņu tiesības vai retroaktīvi piemērot jaunas prasības, jo pilsonība ir tiesība, tā nav privilēģija, ko var vienkārši atņemt pēc kāda iegribām. Mums ir jāiestājas par visiem tiem pieciem miljoniem Eiropas Savienības pilsoņu, kas nonākuši šādā situācijā. Paldies! Jums ir zilās kartītes jautājums no Rolanda kunga, vai jūs, Rolanda kunga, vai jūs piekrītat? Nē. Nē, diemžēl jums nav, netiek dot iespējas teikties. Vidikers kundze arī grib izteikties, bet jūs jau, jums jau bija iespēja izteikties, Vidikers kundze, tāpēc pārējiem pie nākošā runātāja. Mm, runātāja sarakstā Daudings kundzes viena minūte. Runājot eh, par šo debašu kontekstu, tad pēdējā aptauja Lielbritānijā liecina, ka vairums Lielbritānijas vēlētāji gribētu palikt Liel Eiropas Savienībā, un tāda ir 52%. Un eh, tā ir tieši tāda līdzīga procentuālā daļa kā Brexit referendumā, tikai apgriezta. Mums ir vairāk kā 3 miljoni ES pilsoņu Lielbritānijā, un daudzi tūkstoši dzīvo manā vēlēšana apgabalā Ziemeļaustrum Anglijā. Tie ir draugi, tie ir kaimiņi un tā tālāk. Mums ir jānodrošina, ka viņu tiesības tiek aizsargāts, ka pret viņiem izturas uh, juridiski pamatoti un godīgi. Un ja mēs skatāmies uz to, kas notiek ar cilvēkiem, kas piesakās uzturēšanās atļaujas saņemšanai, tad juristi ziņo, ka neskatoties uz to, ka valdība apgalvo, ka tas prasīs tikai dažas dienas, daudzi gaida atbildes vairākus mēnešus, un viņi ir tādā nenoteiktā statusā. Viņi nevar neatrast māju vietu, ne darbu, ne tā, tā, un, un, un tā tālāk. Un te nu ir tā situācija, ko mums solīja nepieļaut Lielbritānijas valdība. Mums ir jānodrošina, ka Lielbritānijas valdība izpilda apsolīto, proti aizsargā ES pilsoņu tiesības, e, jo mums ir panākt vienošanās, ka šāda e, kārtība tiks piemērota arī Lielbritānijas pilsoņiem e, Eiropas Savienībā. Korbenkungs, viena minūte. Parlamentam ir tiesības balsot par šiem jautājumiem tieši šodien, šobrīd divas nedēļas pirms balsojam par Brexit, jo jau no paša šī procesa sākuma konservatīvo valdība ir apgrūtinājusi dzīvi citu ES valstu pilsoņiem Lielbritānijā, no sākuma izmantojot viņu kā spēļu kārti šajā procesā un tagad nenodrošinot sistēmu, kas sniedz viņiem visas garantijas piemēram, atsakās izsniegt fizisku dokumentu, kas pēc būtības jau tiek uh, izstrādāts tā, lai cilvēkiem būtu grūti pierādīt savu statusu, lai viņiem vienkārši apgrūtinātu dzīvi, piemēram, sadarbībā ar uh, izīrētājiem vai kā citādi. Boris Džonsons tagad ir palielinājis vairākumu parlamentā Viņš gan saņēma tikai 43% no visu balstīsīgo balsīm. 50, uh, uh, vairāk kā 50% balsoja par partijām, kas vēlējās jaunu referendumu. Un uh, tagad viņš darīs visu iespējamo un vairs nevēlas pagarināt sarunu vešanu periodu. Lielbritānijas valdība vēlas pēc iespējas īsāku pārejas periodu, kas principā pēc būtības neļauj atrisināt tās daudzās problēmas, ko radīs Brexits. Tā vietā Lielbritānijas valdībai tomēr vajadzētu uzklausīt šo parlamentu, un uh, viņiem arī jāatceras, ka arī mums ir jāapstiprina šis izstāšanās līgums, un pārējais periods ir varbūt jāizmanto, lai vēlreiz padomātu par pārvietošanās brīvības jautājumu. Uh, lai arī citām um, paudzēm būtu tādas pašas privilēģijas kā mūsu paudzē tās ir bijušas. Zilās kartītes jautājums no Rolanda kunga. Vai jūs piekrītat? Es varu paredzēt atbildi, saka priekšsēdētāji. Nē, paldies. Pārējām pie nākošā runātāja sarakstā. Čingis kundze. Paldies! Lielbritānija pievienojas Eiropas kopienai pirms es piedzimu. 47 gadus es, eh, Lielbritānijas pilsoņi varēja būt pārliecināti par savām tiesībām. Es, mans, dra, mana draudzene, kura pār, pārcēlās uz Lielbritāniju, atvainojas uz Eiropas Savienību pirms 40 gadiem, nekad nedomāja, ka viņai būs tagad jāizvēlas. Un šī tiešām ir ļoti smaga situācija visiem tiem, kas ir iesaistīti šajā procesā. Mana draudzene aprecējās, izaudzināja bērnus, strādāja baznīcā un tagad 70, eh, jau vairāk kā 70 gadu vecumā viņa ir pie laba saprāta un saprot, eh, kas notiek ar viņas tiesībām eh, šajā te procesā, bet daudziem cilvēkiem šādas iespējas nav, jo varbūt viņiem ir demence vai kādas citas garīgas problēmas. Un nepiesakoties un nesaņemot uzturēšanās atļauju, viņiem nebūs iespēja izmantot, piemēram, veselības aprūpas pakalpojumus, jo īpaši tiem, kas nav pieraduši aizpildīt tiešsaistes veidlapas. Un šis ir tikai viens piemērs, kāpēc tik daudz neusticās konservatīvajiem. Daudzi ir pieteikušies, nav saņēmuši šo statusu, eh, tas tā tad nav neapstiprināts, neatteikts, un viņi dzīvo tādā nenoteiktībā. Uh, Un mēs eh, baidamies par to, ka varētu notikt eh, kādas skandalozas situācijas, kurās tiks apdraudēti eh, slimie un neaizsargātie. Šauz kundze, viena minūte. Uh, Kolēģi, šīs debatas mums atgādina, ka Brexits nenotiks vienkārši 31. janvārī. Tas nav tik vienkārši. Tas ir sarežģīts ēdiens, kas iepriekš nav gatavots. Tur ir daudz sastāvdaļu un divi pavāri no abām kanāla pusēm. Un es domāju, ka šāds ēdiens mums visiem noteikti radīs gramošanas problēmas daudzus gadus bet pilsoņu tiesības nav nekāds joks. Šodienas debatēs mēs dzirdējām, ka tiešām ir problēmas ar um, uzturēšanās schēmu Lielbritānijā, ka netiek atbalstīti neaizsargātie cilvēki, ka tiek runāts par deportācijām un varētu būt vēl arī citi skandāli, un arī neatkarīgās iestādes status tiek apdraudēts. Tas savā ziņā ir ironiski, ka deputātiem šajā parlamentā būs lielāka teikšana par mūsu turpmākām attiecībām nekā parlamenta deputātiem Lielbritānijā, un principā Boris Džonsons ir liedzis viņiem vispār iespēju izteikties. Viņu politiskā sistēma pilnīgi ir neatbilstoša šādiem apstākļiem. Jāsaka, mums nākotnē būs milzīgi izaicinājumi, maz laika, liels problēmas un riski ir lieli. Mēs darīsim ar kolēģiem visu iespējamo, lai izlabotu mūsu uh, problemātisko demokrātiju, un es gribētu aicināt kolēģus strādāt kopā ar mums, lai aizsargātu kopējās vērtības un pilsoņu tiesības. Paldies! Jums ir zilās kartības jautājums no Rolanda kunga. Trešais mēģinājums. Vai pieņemat Rolands kungam? Neredzu. Kāpēc man vēl būtu jādod iespēju tādiem uh, bērnišķīgiem un nepamatotiem apvainojumiem no Brexit partijas eh, vēl iespēju šeit kaut ko tādu paust. Es saprotu, ka tā tad nē. Garikāno kungs, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Barņē kungs un līdzīgi kā daži citi eh, kolēģi, iepriekš es gribēju pievērst uzmanību eh, tam, kas notiek attiecībā uz uzturēšanās statusu. Es runāju ar vairākiem Spānijas pilsoņiem par šo jautājumu. Uh, Viņi saka, ka šī sistēma ir nepamatota nežēlīga un rada lielu nenoteiktību. Lielākā problēma ir tāda, ka viņi saņem PDF dokumentu pa e-pastu, kuru viņi var izdrukāt. Eh, principā šo dokumentu vispār var viltot. Un eh, šajā dokumentā ir rakstīts, ka viņi, saņem, ka viņi ir saņēmuši status. Viņiem nav nekādas uzturēšanās atļaujas kartes vai kaut kas tāds. Uh, Eh, nav nekādas garantijas, ka, piemēram, nākošais atgriežoties Lielbritānijā šo dokumentu varēs atrast. Ir pavisam vienkārši risinājums, karte ar fotografiju, kur to visu varētu redzēt. Es domāju, ka mūsu pilsoņus pakļauj nepamatota nežēlīgai sistēmai, un es domāju, ka mums tai ir jābūt prioritātei, vedot sarunas ar Lielbritānijas iestēm, iestādēm ka ir jānodrošina šāds fizisks uzturēšanās atļaujas pierādījums, eh, ko nodrošina eh, noteiktā un vienkāršā procesā. Paldies, Ričī kundze, viena minūte. Svarīgākais jautājums šodien ir sadalāms divās daļās. Eiropas Savienības pilsoņu tiesības apvienotajā karalistē un, un Britu uh, pilsoņu tiesības Eiropas Savienības dalībvalstīs, bet pamatā problēma ir vienāda. Labā spārna, diktatoris, nacionālistiskais populisms. Neskaroties uz Van Orden kunga jaukajiem vārdiem, mēs eh, nejūtamies, ka mūsu cilvēktiesības ir aizsargāts. Mēs, Eiropas Savienības pilsoņi, apvienotāja karalistē cīnīsimies par tiem, kuriem šķiet, ka iekšlietu ministrija pārkāp viņa tiesības. Mana e-pasta kastīte ir pārpildīta ar sūdzībām. Jums ir tiesības un iespējas aizsargāt mūs. Nevis prasiet, ko saņemsiet pretī, bet esiet uh, labvēlīgi pret mums. Es, par, pārfrazējot Sokrātu, esmu ne tikai uh, Eh, Lielbritānijas pilsone, bet arī Eiropas un pasaules pilsone un nevēlas zaudēt nevienu no šīm identitātēm. Paldies! Ričī kundze, Rolanda kungs eh, vēlas uzdot jums jautājumu, vai jūs pieņemat? Atsaucot, atsaucos uz Čaunas kundzes sniegto atbildi. Atvainojos, Roland kungs, jums netiek atļauts uzdot jautājumu. Fonvīzes kundze. Paldies! Esmu viena no trim miljoniem Eiropas Savienības pilsoņiem, kuriem nebija iespējams balsot 2016. gada referendumā. Man tagad ir britu pase, bet eh, tas man izmaksāja gandrīz 1500 mārciņu. Lielākā daļa ne, gandrīz nevar samaksāt šo e, maksu, pat ja kvalificējies. Tā ir daļa no apvienotās karalistes naidīgās attieksmes pret eh, nevēlamiem iedzīvotājiem. Esmu sen prasījusi valdībai e, samazināt maksu bet izmaksas ir tikai viens šķērslis. Eiropas Savienības pilsonības zaudēšana ir vēl viens. Eiropas Savienības e, dalībvalstīm būtu jāļauj saglabāt uh, iepriekšējo pilsonību. Ir svarīgi, lai uh, Eiropas Savienības pilsoņi nezaudētu savas tiesības. Es aicinu Eiropas Savienību izveidot asociētā pilsonību tiem britu pilsoņiem, kas vēlas saglabāt uh, eh, pietiekamu tuvumu mūsu kaimiņiem un baudīt uh, to, ko sniedz uh, Eiropas Savienības līgums. Tas būs labi apvienotai karalistē un tās pilsoņiem un, un arī Eiropas Savienībai, kas iegūs no investīcijām un draudzīgu attiecību turpinājumiem, kas mums tik ļoti ir nepieciešama. Roland kungs vēlas uzdot jums jautājumu. Vai jūs pieņemat? Vēlreiz nē. Es esmu pārliecināta, ka tas nav personīgi, bet kundze teica nē. Eh, brīvais mikrofons tālāk, Kelī kungs. Vai mums patīk šī sistēma vai nē, bet apvienotāja karalistē ir sava sistēma un eh, Boris Džonsons vēlēšanās ieguva vairākumu. Brexit notiks. Nav valsts, kas to nožēlo vairāk kā mana valsts īrija ar mūsu kopīgo vēsturi un kaimiņu attiecībām un ciešajām ekonomiskajām saiknēm. Es vēlos pateikties visiem apvienotās karalistas deputātiem, kas mums daudzu gadu garumā ir bijuši labi draugi Eiropas parlamentā. Realtāti ir jāpieņem visiem, tāpēc mums jāpāriet pie nākamā posma, Eh, pabeigt sarunas par brīvās saimniecības nolīgumu. Tas eh, nozīmē, ka ja vien pilsoņu tiesības netiks atbilstīgi atrisināts, neredzu iespēju, ka parlaments apstiprinās šādu nolīgumu. Aizmirsīsim par trokšņiem apkārt un strādāsim kārtīgi pie brīvās tirdzniecības nolīguma. Paldies, Vordas kundze! es un miljoniem Britu un Eiropas pilsoņu nu, nonāksim situācijā, kad mums atņems tiesības balstoties uz zemes kvalitātes e, procesu ar ārvalstu iejaukšanos un pat nelegālām lietām. Tas ir pielīdzināms diktatūrai, nevis e, rietumu demokrātija. Tas nozīmē, ka tās iedzīvotāju grupas, eh, kurām eh, Brexit visvairāk eh, kaut ko maina, nevarēja balsot. Es runāju par jauniešiem, ka būs mazāk iespējas. Tam es nerunāju par bērniem, bēgļiem. Tad vēl ir miljoniem Eiropas Savienības pilsoņu, kas dzīvo, studē, uh, strādā un maksā e, nodokļus apvienotāju karalistē. Tā skaistā e, arī vecā gadgājuma cilvēki, e, kas jūtas izolēti. Mēs nekad nevarēsim ar likumdošanu atrisināt problēmas, un tas nozīmē, ka vindrašu skandāls var atkārtoties priekšsarētāji, izskatās, ka gaļai būs vairāk tiesības eh, šķērsojot robežu starp Eiropas Savienību un apvienot karalistu nekā cilvēkiem. Tā kā es eh, kauninu Brexit atbalstītājus eh, par šo situāciju. Vords kundze, Roland kungs vēlas uzdot jums jautājumu. Nē, es neredzu nekādu jēgu dot šiem cilvēkiem uh, jeb kādas tiesības izteikties šeit, kad viņi neierodas komitejās, lai tiešām strādātu pēc būtības. Paldies, Vordas kundze! Vordas kundze turpina, lai viņi vispirms nopelna savu naudu, nevis sašķeļ šeit. Priekšsarētāji, Roland kungs, jums tiek atteikts. Tālāk Gibsons kundze. Not now. Thank you. I rise to speak on behalf. Paldies! Es vēlos izteikties saistībā ar pilsoņu tiesībām. Es runāju to pilsoņu vārdā, kuri zaudēs svarīgas tiesības, kurām paļāvās desmit gadiem ilgi. Tika izteikti solījumi, cilvēki mainīja mājvietu, mainīja savu dzīvi, aprecējās, dzemdēja bērnus, plānoja nākotni, bet tagad pateicoties eh, greizai vēlēšanu sistēmai un egoistiskiem politiķiem, tas viss ir sagruvis. Cilvēki, kas dzīvo, studē, strādā, ap, maksā nodokļus apvienotajā karalistē, pret viņiem izturas kā pret eh, iebraucējiem. Viņiem ir jāpierāda, kur viņi ir bijuši un ko ir darījuši gadu ilgos periodos. Uh, Kaut arī pirms tam neviens netika teicis, ka šādi dokumenti būs jāsaklabā. Šie cilvēki dzīvo neskaidrībā, nedrošībā. Tas ir nepareizi. Neviens neiestājas par viņu tiesībām. Šis parlaments var sūtīt skaidru un nepārprotamu ziņu apvienotās karalists valdībai, padomē un komisijai. Lūdzu, sūtiet signālu, ka Eiropas parlaments iestājas par visiem saviem pilsoņiem. Paldies! Paldies, Brudzinska kungs! Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi! Vajadzētu pajautāt Barniekungam. Lai viņš eh, runājot ar Britu valdību, nesakot eh, tām emocijām, ko mēs dzirdam šeit zāles kreisajā spārnā vai labajā. Uh, ja mēs e, vienošanos sastādīt balstoties uz emocijām, ko šodien šeit e, dzirdam, tad miljons poļu, ko Liberatski kungs pieminēja, kas dzīvo Lielbritānijā un veido Lielbritānijas ekonomisko spēku, man kā polijas valdības pārstāvim bijusi iespēja runāt ar britu politiķiem, un man bija prieks dzirdēt no polijas pilsoņiem, ka viņiem ir šīs iespējas strādāt gan kā pavāriem, gan policistiem. Viņi vēlējās atgriezties Polijā, bet sapratā, ka nav runa tikai par vienu miljonu poļu, bet ir miljoniem, tūkstošiem Eiropas Savienības pilsoņu, kas paliks Lielbritānijā. Tāpēc mums vajadzētu balstīties uz veselu saprātu. Un Vēlos Verhofstāta kungam sacīt. Princis Harijs un Megan izvēlējās Kanādu, nevis Eiropas Savienību. Federers kungs. Paldies! Eh, vienošanās par izstošanos eh, mūs nepārliecina. Runājot par pilsoņu tiesībām, kas mācās, dzīvo, strādā apvienotajā karalistē un Briti Eiropā. Vai runa ir par tiem, kas dzīvo tur jau ilgu laiku, vai grasās tikai to darīt? Un Eiropas Savienības akī arī šeit nav uh, pietiekams. Atgādināsim precizējumus, ko sniedza uh, um, Britu premjerministrs savulaik sociālās tiesības, um, to starp tiesības uz nediskriminēšanu, veselību, uh, izglītību, sociālo apdrošināšanu, ģimenes apvienošanu, uh, universitātes un profesionālo kvalifikāciju atzīšanu un tā tālāk. Uh, debates turpinās starp apvienoto karalistu un Eiropas Savienību. Uh, Un tad būs divpusējas sarunas starp katru dalību valsti un apvienoto karalisti, lai noteiktu divpusējās attiecības nākotnē, kas būtu apusē izdevības. Tas viss jāņem vērā. Noslēdzam uh, brīvā mikrofona procedūru un dodam vārdu mūsu sarunu vedējam uh, Mišelam Banjē. Paldies, priekšsēdētājs kundze eh, ministres kundze, deputāti, dāmas un kungi, šeit un arī citur Es vienmēr saku patiesību.